lai mēs atkal varētu arī astānā risināt šos jautājumus, kas saistīti ar mūsu visu atbildību. Paldies! Kolēģi, debates ir slēgtas, un tagad rīt mēs balsosim par šo rezolūciju. Un tas nozīmē, ka mēs varam pāriet pie nākošā jautājuma mūsu dienas kārtībā. Eh, tas ir eh, par grozījumiem. Eh, grozījuma izdarīšana regulā numurs 539 un eh, ziņojums ir augustī, ziņotājs ir Augustīns Dijās de Mēra Garcija Konsukvēra. Kad komisāra Malstrēms šeit bija, un jauki, kā piebiedrojas mums šeit Daudzi mūsu vēlājā nakts plenārsēdē bez jebkādiem kavējumiem es dodu vārdu ziņotājiem. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāri. Es uh, gribu teikt, kolēģi, ka 539 regula uh, norāda to sarakstu trešajām valstīm, kuru pilsoņiem ir jāuzrāda vīza, kad viņš šķērso Eiropas Sanības dalību valstu uh, e, robežu, un arī kuriem nav šādi pienākumi. Grozījumi e, šīs regulas sakrāja saistīta ar trījiem pamatuzdevumiem. Pirmkārt, izveidot pozitīvu sārakstu, kurā ietilptu arī e, citas valstis, Sen Vincent, Grenadīnas, Dominika, Maršals, Sals Palau, Mikronēzija un arī e, situācija e, Ziemeļu Marijānu salās. Ziemeļa Marijānu salas īstenībā nav nekāda problēma, jo šīs salas iedzīvotāji ir ASV iedzīvotāji. Un pārējie attiecībā uz tām trešajām valstīm, kuras es uzskaitu iepriekš eh, komisijas prāta, eh, nav eh, šādas vīzu atvieglošanas nepieciešams attiecībā uz Taivānu. Tad mēs varam redzēt, ka šeit ir ļoti būtiska demokrātiska un sociāla-ekonomiska pārēja. Mēs redzam, ka kopš 96. gada, kad notika pirmās prezidenta vēlēšanas, ir demokrāts procesi sākušies. Uh, un eh, prezidenta ievēlē. Eh, eh, Taivānas iedzīvotāju vispārēja vēlēšana kārtība četriem gadiem. Un parlamentā ir 113 deputāti. No ekonomiskā viedokļa Taivana ir ar visaugstāko ienākumu per capita apmēram 30 tūkstoši ASV dolāru un bezdarba līmenis 2010. Eh, gada jūlijā bija 5,2%, kas ir puse no Eiropas Savienības rādītājiem. Pirmajā eh, kvartālā šajā gadā pieaugums bija mm, eh, vairāk nekā 13%, un tas nozīmē, ka 12 miljārdu dolāru ir mm, pozitīvs budžets. Eiropas Sanība un Taivāna. Es gribu tikai atgādināt, ka 1950. gadā Taivāna bija nabadzīgāka par Ganu, Gan, Ruandu un Kongo Demokrātisko republiku. Uh, Līdz 1960 gadām tā bija atkarīga no pamat um, lauksmes produktiem un vairāk bija atkarīga nekā Kēnija un Libāna, piemēram, bet tagad vairāk kā 97% ir eksports, uh, kas eksportē tieši ražot produkciju Un Taivanā eh, migrācija ir ļoti, ļoti niecīga 0,05%, nu, un līdz ar to nelegālā imigrācijas plūsma ir ārkārtīgi maz, gandrīz nulle. Saskaņā ar Eiropas Savienības komisijas datiem starp 2006 un 2008 gadu tikai 45 nelegālie imigranti bija no Taivans ieradušies Eiropas Savienības E, Eiropas Savienībā. Saskaņā ar ceļošanas dokumentiem mēs varam teikt, ka Taivans elektroniskās pases ir ar visām pretvilstošanas prasībām. Un tas ir saskaņā arī ar civilās aviācijas organizācijas izvirzītajām prasībām. E, ir arī taivanieši, kur dzīvo citās e, zemēs, un tiem ir eh, nepieciešams saņemt no Taivānas drošības sargājušām institūcijām atļauju ierasties Taivānā. Eh, Taivāna ir piešķirusi eh, vīzu visām, izņemot Kipru, Rumāniju un Bulgāriju, visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Piešķirs vīzu atvieglojums. Un tas tiks pārunātas gan parlamentā, gan prezidentūrā, gan padomē, gan arī šo valstu pastāvīgās pārstāvniecībās. Un šiem iemeslu dēļ un ir citiem iemeslu dēļ es domāju, ka mums ir jāpiešķir vīzu atvieglojumu Taivānai tāpat kā īrija un karalisti izdarīja jau pagājušajā gadā. Paldies! Eh, paldies! Un tagad Kovačeva kungam viena minūte no afet puses. Paldies, eh, priekšsēdētāji, esiet sveicināti komisārs kundze. Pēc eh, daudzām sasprindzinātām dekādēm starp Taivānu un eh, Ķīnu ir jau ekonomiskā sadarbības vienošanās stājusies spēkā. Eiropas Savienība arī ir piedzīvojusi pozitīvu attīstību, apgrozījums ir augsts un ienākumi Taivānā ir līdzvērtīgi Japānas un Dienvidkorejas rādītājiem. Tie ir pozitīvi rādītāji un tāpēc Lopet komiteja atbalsta uh, ziņojumu un pirms šie pasākumi stāsies spēkā, tad um, vīzu atvieglojumi būtu jāsaist uz visām, jātiecina uz visām dalību valstīm arī. Uh, Un e, šim te režīmam nav jābūt tādam, kurš būtu pretrunā ar e, dažādajiem teritorijiem, aspektiem un starptautiskajām tiesībām. Paldies! Un tagad vārds e, komisijai, komisāriem Alstrēms kundzei. Paldies! Priekšsētāji cienījumie deputāti priekšlikums iekļaut Taivānu pozitīvajā Eh, sarakstā attiecībā uz eh, vīzām stājās spēkā šogad 5. jūlijā. Eh, Taivānā ir labi attīstīta demokrātija un ir visas tehniskās prasības ievērotas. Un šis priekšlis priekšlikums ir saistāms ar periodiskām dažādām um, pārbaudēm un arī dalību valstu viedokli attiecībā uz nelegālu migrāciju, valsts politiku, drošību, reģionālo uh, um, izlīdzināt attīstību. Mēs pat tiešām uh, eh, pievēršam vērību, lai arī Dienvidu Austrum Āzijā, uh, Hongkongā, Japānā, Singapūrā, uh, Japānā šīs valstis jau ir bez vīrām un tāpēc uh, ir, ir ar bezvīzu režīmu un tāpēc mēs arī pievēršam visu reģionu viendabīgumam uh, uzmanību. Un arī tas ir saistāms ar ekonomiskā sadarbības eh, vienošanos. Kā jau eh, šeit tika teikts, eh, apvienotā karaliste, Īrija un Dienvidu Koreja ir piešķīrusi bezvīzu režīmu un arī Kanāda drīz to gatavojas izdarīt. Es, protams, ik, viena, ik viens bezvīzu režīms ir tāds, kuram jābūt arī pretējai reakcijai reakcijai, un tam būtu jāatbalsta attiec arī uz eh, Eiropas Savienības pilsoņiem, uz visiem, arī Rumānijas, Bulgārijas un eh, Kipras eh, pilsoņiem jābūt ar iespēju ar 11. novembri doties bez vīzas uz Taivānu, tā kā lūdzu pērciet biļetes. Uh, Un, var, un lai varētu palikt eh, šie pilsoņi Taivānā līdz 90 dienām. Tas arī ir saistīts ar to, ka Ziemeļa Marijānas salas ir izņemts no negatīvā saraksta. Vīzu eh, režīma liberalizācijas sasniegumi palīdz eh, gan vienkāršiem cilvēkiem, gan zinātniekiem, gan biznesa cilvēkiem un visiem citiem. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs lēmums. Uh, Un tā tad eh, tas ir koplēmums, kā jūs zināt, bet es gribu jūs arī informēt, ka padomas locekļi ir ļoti aktīvi atbalstījuši šādu nostāju un e, pateicoties ziņotājiem un ēnu e, ziņotājiem ir ļoti spēcīgs atbalsts arī e, parlamentā. Ir tikai viens grozījums, ņemot vērā Eh, to, ka ir pāri, eh, pāri 60 tūkstoši Taivānas iedzīvotāji, kur dzīvo citās eh, valstīs, tad būtu arī Eh, loģisks eh, solis eh, šo kategoriju izslēgt no vīzu atvieglojumiem. Es vēlos izteikt atzinību referentam un ēnu referentam par izcilo darbu un sadarbību sagatavojot šo dokumentu, un esmu pārliecināta, ka šis bezvīzu režīms vēl tikai veicinās jau tā laboja attiecību režīms starp Eiropas Savienību un Taivānu, izskatot turismu. Paldies! Paldies, komisārs kundze! Un tagad es dodu vārdu Papa Nikolau kungam no EPP divas minūtes laiks. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Vispirmām kārtām es eh, vēlētos pateikties eh, visiem kolēģiem, kur ir sadarbojušies šo dokumentu sadarbošanā, un vēlētos pateikties arī referentiem. Uh, Tas, ka ar Taivānu ir ieviests bezvīzu režīms, protams, ir solis pareizajā virzienā. Un šobrīd mēs vērosim, kāda būs situācijas attīstība. Mēs esam izvairījušies, mēs esam atcēluši šķēršļus, kāda ir bijuši vīzu režīmam, un ņemot vērā caurskatāmības principu, tad šobrīd Eiropas Savienības valstīm vairāk Savienības valstu pilsoņiem vairs netiks pieprasītas vīzas ievie, iebraukšanai Taivānā. Un vienlaicīgi tas pats attieksies arī uz Taivānas pilsoņiem Ķīnā. Man ir tikai viena piebilde. Šobrīd mēs piedzīvojam terora aktus, piemēram, šobrīd vairākām vēstniecībām Grieķijā ir bijušas nosūtītas nosūtītas vēstules, kurās ir bijusi, bijis spridzēle, spridzeklis, tātad mēs dzīvojam terorisma draudu gaismā. Un tomēr es uzskatu, ka Vajadzētu pateikt skaidrā valodā, ka Eiropas Savienība ļauj trešo valstu pilsoņiem, ne tikai Taivānas pilsoņiem, iebraukt Eiropas Savienībā. Es domāju, ka mums vajadzētu pateikt, ka tas nepadara mūsu drošības pasākums vājākus. Ja mēs pieņemam lēmumu, par kādu šobrīd runājam, tad mums ir jārunā arī par citiem parametriem, jo mums ir iespēja izvairīties no problēmām, ar kurām mēs sastopamies, ja cilvēku brīvība pārvietoties pieauga. Mums būtu jārunā arī par informācijas apmaiņas sistēmu, un tāpēc vēlētos noslēgt savu sakāmo pasakot, esmu priecīgs, ka mums šis lēmums ir pieņemts, un vienlaicīgi mums ir jāraugās, lai mēs visu laiku pirmajā vietā stādīt mūsu iedzīvotāju drošību. Paldies! Un tagad es dodu vārdu Fajons kundzei divas minūtes lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs! Godātie kolēģi, godātā komisārs kundze, es vēlētos pateikties e, referentiem par lielisko darbu. Uz Taivānu mums visiem vajadzētu raudzīties kā uz panākumu stāstu. Es tikko ierados no šīs salas, kurā mēs runājām par sadarbības līgumu noslēgšanu ar e ES. 27 Eiropas Savienības dalību valsts ir lielākie investētāji Taivānas ekonomikā, un e, šobrīd ekonomiskā izaugsme ir apmēram 9% un bezdarbs apmēram 6%. Šis bezvīzu režīms nodrošinās uh, labumu abām pusēm. Kā jau mēs dzirdējām, Taivānas attiecības ar Ķīnu nav bijusi pietiekami spožas, un tomēr pēdējos gados īpaši ekonomiskajā jomā šīs attiecības ir uzlabojušās. Taivānu, kā jau mēs šeit dzirdējām, starptautiskajā arēnā ne visas valsts atzīst, un tomēr tas, ka Eiropas Savienības iedzīvotāji varēs bez vīzām ceļot uz Taivānu, ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs runājam par trīs valstīm, ar kurām vīzu režīms vēl nav atcelts. Un tomēr, uztroties Taivānā, ir pilnīgi skaidrs, ka Taivānā nav problēmas ar nelegālajiem imigrantiem un ar cilvēku tirzniecību. Pēdējos gados uh, Eiropas Savienība ir atcēlusi vīzu režīmu arī ar piecām Balkānu val valstīm. Un svarīgais lēmums par Bosniju, Hercegovinu un Albāniju arī ir palīdzējis situācijas uzlabošanai. Šīm valstīm ir jāsaprot, ka ja tās nenostāsies uz Eiropas vektora ceļa, tad eh, mēs vīzu režīmu ar tām neatvieglosim. Taivāna Eiropas Savienībai nav apdraudējams. Tāpēc, kolēģi, es rītā iestāju, es vēlētos jūs visus mudināt iestāties par vīzu režīmu atcelšanu. Paldies, saka priekšsēdētāja kungs, un tagad Vīkstrēms kūdz divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Šodien mēs runājam par visām tām trešajām valstīm, kuru pilsoņiem vēl joprojām ir nepieciešams vīzes iebraucot Eiropas Savienībā. Un vēl jau vairāk ir arī tāds saraksts, kura valstīm vairs nav nepieciešama vīza. Protams, ka šim sarakstam ir jātiek nepārtraukti pārskatītām, izvērtējot situāciju konkrētajā valstī. Uh, Mēs runājam par Bosniju un Hercegovinu, par Albāniju, un šobrīd mēs diskutēsim un arī balsosim par to, lai atceltu vīzu režīmu ar Taivānu. Es vēlētos pateikt priekšsēdētāji kungs, ka tas ir bijis ārkārtīgi plašs process daudzās valstīs, kas ir veicinājis demokrātiju, institucionālās reformas, pilsoniskā sabiedrība un pilsonisko brīvību ievērošana ir, pie, ir novedus pie tā, ka politiskā stabilitāte Taivānā ir dažkārt lielāka kā mūsu pašu mājās. Es uzskatu, ka Taivāna ir lielisks piemērs citām reģionu valstīm, un tas veicinās arī reģionālu vienotību. Taivāna nekādā gadījumā nav drauds Eiropai, un vīzu režīmu atcelšana ar Taivānu veicinās tirzniecības saites starp ES un Taivānu, un tās veicinās arī kultūras un zinātnes un pētniecības saišu stiprināšanu. Daudzu gadu laikā Taivānas politiķiem ir bijis grūti ierasties Eiropā, gan kā privātpersonām, gan faktiski arī oficiāli, jo taivānieši ir baidījušies, ka tas novedīs pie politiskiem konfliktiem ar Ķīnu. Eiropa no tā baidījās. Šobrīd situācija ir e, mazliet mainījusies. Un es tiešām ceru, ka politiskie kontakti starp ES, starp politiķiem Eiropas Savienībā un Taivānas politiķiem, es ceru, ka šī sadarbība stiprinās Taivānas Taivānas seju arī starptautiskajā arēnā. Mēs esam uzvarējuši vēsturiskā cīņā, jo Eiropa vienmēr ir iestājusies par atvērtību un par iekļaušanu, un savstarpēji uzticēšanās ir ļoti svarīga gan mūsu ārpusē. Es tiešām ceru, ka tas veicinās veiksmīgāku klimata izveidi starp valstīm, un es no sirds atbalstu šo balsojumu rītā. Paldies! Prieksēdētājs, paldies! Un tagad es dodu vārdu Tanoka kungam vienu minūtu lūdzu. Komisārs kundze, protams, ka jums ir daudz draugu Taivānā, kad jūs vēl bijāt parlamenta deputāti, un runājot ar Taivānas draugu grupu, man ir priecīgi dzirdēt, un es vēlētos arī no mūsu grupas pateikt, ka Mēs priecājamies, ka Taivānas iedzīvotāji varēs ierasties Schengen zonā bez vīzes, un runājot Eiropas žargonā, tas ir tā saucamais vīzu liberalizācijas režīms. Mana valsts un īrija, kuras neatrodas Schengen zonā, mēs jau pusotru gadu atpakaļ ļāvām Taivānas iedzīvotājiem ierasties mūsu valstīs bez vīzes. Ja mēs vēlamies veicināt turismu un biznesa saiknes, tad to jau šie pusotru gadi ir pierādījuši. Bezvīzu režīms ir nācis pa labu. Taivāna ir moderna demokrātija, kurā ir spēkā mūsu vērtības, kura atbalsta cilvēktiesības un kura nodrošina reģionu stabilitāti. Un spēcīgāk un ciešāk tirsniecības sēžu izveidošana ar Taivānu stiprinās Eiropas Savienības investīcijas gan Taivānā, gan arī ceram uzlabotās attiecības ar Ķīnu. Protams, ka Taivānu, studenti, Taivānu studentiem būs iespēja studēt Eiropas universitātēs. Es uzskatu, ka ikvienā jomā mēs tikai iegūsim. Tā ir ārkārtīgi būtiska solidaritātes zīme ar Taivānu. Un es eh, priekšsēdētājs mēģinu pārtraukt. Un tāpēc es uzskatu, ka mums nevajadzētu piekrist eh, Ķīnas Tautas Republikai, kur mēģina izolēt šo salu. Borgēzes kungs, pusotru minūti. Paldies, priekšsādātāji. Es gribu pateikties referentam kas izmantoja savu mandātu ļoti prātīgi, ļoti uzmanīgi. Dienas Demērkungs ir pārliecinājies, ka mēs runājam par, ka mēs apgalvojam un saprautam, ka šāda veida vīzu atcelšana attiecībā uz Taivānu neradīs problēmas Eiropai. Un tomēr es neesmu pilnīgi pārliecināts attiecībā uz to, kas darīs, piemēram, attiecībā uz tādām valstīm kā Bosnija, Hercegovina un Albānija, kur, tiek, kur runājam par vīnu atcelšanu jau ļoti ilgi un runājam par vīzu atcelšanu attiecībā uz Turciju. Šajā gadījumā gan neuzskatu komisija un parlaments ir labi pastrādājis un ir spējis pilnībā nodrošināt Eiropas pilsoņu drošību. Un tāpēc šajā gadījumā var tiešām tikai un vienīgi aplaudēt šim ziņojumam. Esmu pārliecināts, ka par to mēs rītdien arī veiksmīgi nobalsosim. Bet tāpat laikā atminēsimies, ko tad īsti tas nozīmē Tas taču jau desmitiem gadu bija kā tāds brīvības karoks, ko mēs skarinājām. Nu, atcerēsimies, ka brīzīgas principi, eh, par ko cīnāmies, eh, ir svarīgi arī tajās vietās, kad pastāv, tur, kur pastāv cilvēktiesību pārkāpumi. Tāpēc tiešām uh, pilnīgi noteikti priecājos, ka arī Taivāns iedzīvotāji varētu ierasties pie mums Ziemeļitālijā. Tie ir ļoti kvalificēti ļaudis. Arī Itālijā viņi pārstāv kvalificētu darba spēku. Un es domāju, ka viņi pilnīgi noteikti spēs integrēties Eiropas Savienībā, ja viņi te ieceļos. Taivāna atšķirībā no daudzām citām valstīm neeksportē zemes kvalitātes produktus uz Eiropu, neievērot nekādus stand, sociālos standarts. Tā gal galā ievēro minoritāšu tiesības, etniskās tiesības, un tāpēc laipni lūgt te Taivāns pilsoņi Eiropas Savienībā un Itālijas ziemeļos. Tālāk Kovačs Bēl uz vienu minūti. Paldies priekšādētāji. Godātie kolēģi! domāju, ka mēs visam droši varam teikt, ka vīzu sistēma ir ļoti efektīvs instruments, mūsu rokās. Ar tā palīdzību varam vērsties pret nelegālo imigrāciju Eiropas Savienībā un varam vērsties arī pret to, ka ļaudis nelegāli Eiropas Savienībā uzturs. Un mūsu lēmums par to, vai ievietojam valsts pozitīvā vai negatīvā sarakstā, ir atkarīgs no analīzes, kas attiecinām uz katru konkrētu valsti atsevišķi jāanalizē šai valstī sabiedriskā kārdība, jāskatās uz to, kādas ir tās ārlietas. Ārl ārējās attiecības un jāņem vērā virkni citu principu. Tātad šim mehānismam teorētiski vajadzētu darboties ļoti pozitīvi un tam vajadzētu aptvert pilnīgi visas valstis. Valstis var tikt ievietotas pozitīvajā sarakstā tikai tad, ja tās izpild visus kritērijus. Nu, nu mēs redzam, ka tī, Taivāna ir eh, valsts, kura vēl joprojām no trijām Eiropas Savienības valstīm pieprasa eh, vīzas. Tātad triju valstu pilsoņi nevar Taivānā iebraukt bez vīzas. Šis, eh, tā, šis jautājums ir jāmaina un baidos, ka, nu, atkal tam būs jābūt dalību valstīm, kas ieslūgties pie komisijas šo jautājumu atrisināt. Mēs nedrīkstam šeit Taivanam pasniegt kaut kādu veidu Ziemassvētku dāvanu eh, vai kādai citai valstī to starp. Nē, mums ir jā, jāpieprasa garantijas. Pirms mēs atceļam viņiem vīzu noteikumus. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs. Nākamā runātāja Gontas kundze. Paldies priekšādātāji. Atzinīgi vērtē vīzu atcelšanu Taivānas pilsoņiem. Domāju, ka tas ir parāds, ko beidzot, nu beidzot atmaksāsim. Taivāna ir mūsu komercpartners. Tas ir ļoti svarīgs tirgus. Un daudz citi mūsu partneri jau sen ir baudījuši bezvīzu režīmu. Taivāna patiešām ir ļoti svarīgs ekonomiskais partners, tas ir ceturtais svarīgākais eh, tirniecības partners Āzijā Eiropas Savienībai. Mēs vēlamies, lai šīs tirniecības attiecības plastos, augtu, vēlamies pastiprināt sadarbību arī kultūras jomā, pētniecības un izstrādes jomā. Un vīzu atcelšana pilnīgi noteikti visas šīs jomas virzīs uz priekšu, palīdzēs šeit mums attīstīties. Mēs no saviem partneriem savukārt gaidām, ka viņi atcels vīzu prasības arī vēl trijām atlikušajām dalību valstīm, kam tās vēl nav atceltas Eiropas Savienībā. Jo tieši kā tika teikts, tātad vēl trijām valstīm šāda vīzu prasība tomēr pastāv. Tāvāna ir kļūst par ļoti bagātu, labklājību valsti. Tā ir sā, aizsākusies no ļoti pieticīgiem sākumiem, šeit nav nekādas migrējošas spiediena, migrācijas spiediena, un es domāju, ka mēs varam tiešām likt uz Tāvānu ļoti lielas cerības. Paldies, es gan neredzu turpmākos divus runātājus šeit zālē, neredzu šeit ne eh, Obermajer kundzi, ne Flašikovs Benovs kundzi. Ja viņi nav šeit, tad pāriesim uzreiz tālāk pie privā mikrofona procedūras. Un te redzu, ka Andrikienas kundze vēlas izteikties. Lūdzu! Paldies, priekšādātāja komisārs kundze! Es pilnībā atbalstu to, ko teica nu pat mūsu referenti Dievs Demēra un Kovačev kungs. Taivāna ir attīstīga valsts, tur ir augsta tehniskie un administratīvie standarti, un pilnīgi noteikti tā atbilst arī visiem drošības un drošuma uh, standartiem eh, muitas un robežsardas procedūrēs. Un tāpēc gribu mudināt mūsu kolēģis virzīties uz priekšu ar šī priekšlikuma apstiprināšanu un nodrošināt vīzu atcelšanu, kam jau sen bija jānotiek. Turklāt Taivāna ir daļa no Pasaules tirniecības organizācijas, jo arī vienotā muitas tarifu organizācijas. Mums vajadzētu mudināt tās iestāšanos arī citās starptautiskās organizācijās. Nu, piemēram, Starptautisko civilās aviācijas institūcija, tā es domāju, vai ANO pamatkonvenciju par, pret, mm, par cīņu pret klimatu pārmaiņām. Taivāna ir valsts, kas ir pelnījusi šādu atzinību, jo tā ir ļoti svarīgs Eiropas Savienības partners Austrumāsijas reģionā. Šīs saiknes var tikai stiprināties, un tas nāks par labi abām pusēm. Mums ir nepieciešams mm, intensificēt saiknes ar Taivānu nākotnē Viena no iespējamām eh, attīstības ceļiem ir tas, ka varētu uzsākt sarunas par daudz visaptverošāku tirniecības režīmu ar Taivānu, īpaši šobrīd, kad tā ir parakstījusi šo galveno ekonomiskās sadarbības pamatnolīgumu. Ja mēs virzamies šajā virzienā, tad bezvīzu režīms pilnīgi noteikti ir ļoti būtisks elements, lai padziļinātu saiknes ar Eiropas Savienību un Taivānu. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs! Tālāk jums jūkums uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi. Vispirmām kārtām es vēlētos eh, apsveikt referentu ar šo ziņojumu. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Mēs visi esam viensprāts ar ziņojumā izteiktajām atzījām, un tomēr vēlētos pievienoties arī komisijas teiktajām par tā saucamo savstarpējumu. Eiropas Savienībai pret trešajām valstīm ir jāpiemēro vienoda noteikumi. Jebkurā gadījumā vīzu režīmu atcelšana ar Taivānu nāks par labu abām pusēm, un es domāju, ka arī pret Bulgārijas, Rumānijas un Kipras pilsoņiem uh, ar laiku tiks piemēroti tie paši noteikumi, kur šobrīd ir pārējām 24 dalību valstīm un to pilsoņiem. Kāpēc šīs trīs valsts ir tikusi izslēgtas no patreizējā nolīguma? Pie tām uh, jautājums nav tikai retorisks, tas ir sava veida maskētas nepatikas izrādīšana. Tāpēc es uzskatu, ka komisijai vajadzētu uzsvērt un aktīvāku lomu spēlēt šajā procesā un gala beigās panākt arī savstarpējumu un savstarpīgu. Līdz pat brīdim, kamēr nebūs pabeigtas sarunas, mēs varam pieprasīt situācijas izmaiņu, un es uzskatu, ka komisijai ir jādara pilnīgi viss, lai varētu atrasināt šo situāciju. Mēs... Paldies, saka priekšsādātājs, tālāk Migālskī kungs. Uz vienu minūti. Paldies, priekšsādātāji. Komisārs kundze, kā jau jūs redzat, šeit parlamentā ir diezgan liela vienotība Un lai arī šis ziņojums varbūt netiks pieņemts pilnīgi vienprātīgi, tas pilnīgi noteikti saņems būtisku visu politisko grupu vairākumu atbalstu. Es neatkārtošu tos punktus, ko nu pat izteica referents, ko izteicāt jūs, ko, ko teica arī citi kolēģi. Protams, ka Taivāna atbilst visiem tiem kritērijiem, kas nepieciešami, lai atceltu vīzas gan politiskajā, ekonomiskajā, gan cilvēktiesībā aizsardzības jomā. Turklāt eh, sadarbība tiešām ir jāstirpina, jāintensificē tā, lai šo vīzu atcelšana būtu progresīva. Es domāju, tas ir vajadzīgs. Taivāna ir ļoti labs piemērs par to, kā liberāla demokrātija ir iespējama kādā kulturālā vidē. Šīs pārmaiņas valstīs bija, ļu, valstī bija ļoti veiksmīgas, un mums vajadzētu atbalstīt šādu veidu procesu. Šeit ir ne tikai ekonomiski rakstura argumenti par labu notiekošajam. Man patīk tas punkts, ko minēja arī Borgēcijā kungs. Viņš runāja par politisko argumentu. Mēs visi ļoti labi saprotam, cik tas ir svarīgi un kāpēc mums jāatbalsta Taivānas draugi, un es pilnīgi viņam piekrītu. Paldies, saka priekšādātājs. Dārs kungs. Paldies, priekšādātāji. Taivāna tiks iekļauts šajā pozitīvajā sarakstā, respektīvi Taivāns iedzīvotāji varēs ierasties Eiropas Savienībā, nepieprasot pirms tam vīzu, un es priecājos par šo iespēju, bet politika vienmēr ir par to, ko mēs ņemam un ko dodam. Tāpēc tai jābūt sapusēji apmaiņai. Arī Taivānai vajadzētu atvērt savus robežus bezvīzu ieceļošanai eh, visiem Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņiem. Tas vēl nav noticis. Taivāna vismaz, paldies Dievam, ir izteikusi savu vēlmi to izdarīt līdz šī gada beigām. Nu, es tiešām ceru, ka šie nodomi tiks arī izpildīti un eh, vārdi pārvērtīsies darbos. Nu, protams, tieši to teica referents Un tas, zināmā mērā, būtu jā, jāveido kā nosacījums vīzu atcelšanai. Tātad visiem Eiropas Savienības pilsoņiem arī vajadzētu varēt ieceļot Taivānā bez vīzes. Paldies! Un tagad došu vārdu komisārai, ja nu viņa vēlas izteikt kādus noslēguma vārdus šo debašu rezultātā. Paldies priekšādātā pavisam īsi! Gribu vēlreiz pateikties referentam un pateikties arī par to plašo atbalstu, ko šeit plenārsēžu zālē dzirdēju, nu pat par eh, bezvīzu režīmu nodrošināšanu Taivānai. Es esmu pārliecināta, es zinu, ka ir vairāk jautājumu, kas vēl nav atrisināti. Komisija vienmēr turpina pētīt situāciju Tāvānā un arī citās valstīs. Mums ir plaša metoloģija tā darīšanai. Eh, un turklāt mums ir daudz un dažādi kriteriji, kas visi, protams, ir jāizpilda. Un visu šo darbu veicam ļoti pamatīgi un uzmanīgi. Turklāt gribu apliecināt pēdējiem runātājiem, ka rītdien, rītdien ir tā diena, kad tiek atceltas vīzes arī atlikušajām trim Eiropas Savienības dalību valstīm uz vīzām. Respektīvi arī, nu, ir pilnīgi apusējība nodrošināta, un es domāju, ka pēc balsojuma rīt tas patiešām būs ļoti spēcīgs, skaists signāls, ko mērēsim laist pasaulē, un ceru, ka līdz ar to attiecības starp mums un Taivāns iedzīvotājiem uzlabosies vēl jau tālāk. Paldies priekšādātāji, paldies referentkum, paldies arī godātiem deputantiem par šīm lieliskajām debatēm. Paldies, saka priekšādātājs, paldies jums, komisārs Kunze. Mūsu referents senjurs uh, eh, Dievs Demēra. Paldies priekšsādātāji. Nu, iesākumā tiešām arī es gribu teikt lielu paldies jums visiem par atbalstu, ko saņēmu šeit no visām politiskajām grupām un kolēģiem, kas tās pārstāv. Ir tiešām liels gods prezentēt šo ziņojumu šeit parlamentā. Paldies vēlreiz par jūsu atbalstu manam darbam. bet tā persona, kas patiešām ir atbildīga par šo punktu, tomēr ir komisāra Malmstrēms kundze, un tieši viņas atbalsts un viņas enerģija, viņas eh, lieliskās komandas darbs ir palīdzējis nonākt pie tā, ka mums izdevās šo priekšlikumu virzīt uz priekšu tik strauji, jo gal galā šeit runājam par taisnīgumu, par līdztiesību, un tāpēc priekšsādātāja kungs Pēc visa tā, ko esmu teicis, vēl tikai gribēju pieminēt, ka arī es gribu apsveikt Taivānas iedzīvotājus, gribu apsveikt Taivānas varas iestādes ar paveikto un pilnīgi noteikti vēlos pateikties arī lieliskai diplomātu komandai, kas, kas darbojās Taivānas vārdā visā pasaulē un tīpaši Briselē. Paldies priekšādētā un viņi sēž šeit pat klausītāju galerijā. Mm. Lielas paldies, saka priekšādātājs, paldies Diezam Demērs kungam. Līdz ar to debats par šo jautājumu ir noslēgušās, un balsojums par šo ziņojumu notiks rīt.